vārds. Ladies and gentlemen, Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mums tūlīt pat ir jāsāk uzklausīšana, jo pulkstens jau ir 6.30. Nu, vismaz lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valstu pašlaik ir pulkstens 6.30. Uzsāksim mūsu uzklausīšanu. Uzklausīsim komisāru kandidātu Ettingeru digitālas ekonomikas sabiedrības uzdevumos. Pašlaik viņš ir Eiropas Savienības komisārs, kurš ir atbildīgs par enerģētikas sektoru. Mēs eh, šeit sveicam komisāru kandidātu un arī sveicam visus cilvēkus, kas šeit ir ieradušies. Šī ir publiska uzklausīšana, šeit ir daudz žurnālisti, uzņēmēji, NVO, Eiropas institūciju pārstāv. Liels paldies par to, ka esat ieradušies! jo šī uzklausīšana ir ļoti svarīga. Un ir ļoti svarīgi arī, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu uzklausīt mūsu uzklausīšanu. Vēlos informēt, ka mūsu debats arī tiks pārraidīts tiešsaistē parlamenta interneta tīmekļa vietā. Tad arī sveicu visus tos, kuri mūs klausās un skatās internetā. Un arī informācija vēl papildus. Šeit esam sanākušas vairākas komitejas - industrija, pētniecība un enerģētika kopā ar kultūras un izglītības komiteju. Šī tā tad ir jaukto komiteju. Uzklausīšanai Tengar kungs arī ļoti labi jau pazīst tītra komiteju, rūpniecības pētniecības komiteju, bet, nu, varbūt kultūras lietu komiteja ir jauna uh, pieredze viņa komisāra dzīvēm. Vēlos teikt, ka arī mūsu zālē ir pārstāvi no uh, IMCO, Jūri un Lībe komitejām. Tās ir asociētās komitejas. Sveicu arī deputātus no Kultūras izglītības komitejas, ITRE komiteja, Jūri un uh, Lībe komitejām. Varbūt ir arī vērējušies kolēģi no citām komitejām, jo šeit uh, uz uzklausīšanu var ierasties pārstāvji no jebkuras komitejas. Mānes komitejas, uh, ITRE komitejas atbildība arī iekļauj pāreiropas tīklus, eh, internetu tīklus un eh, citus jautājumus, kas ir ļoti svarīgi arī komisāra kandidātam. Un informēšu arī vēl par ļoti svarīgiem punktiem, svarīgām lietām, kas būs aktuālas turmāko trīs stundu laikā. Mums Eiropas eh, parlamenta deputātiem atbildes par uzklausīšanu būs jāsniedz pēc uzklausīšanas. Tad, eh, kas ir kandidāts, vai viņš eh, tad var piedalīties komisijas koleģijā, otra atbilde, vai viņš viņa var arī veikt uzdevumus, kas ir paredzēta um, attiecīgā kandidāta uh, portfelī. Jums visiem Eiropas parlamenta deputātiem ir pieejami uh, četri dokumenti, kurus saņēmāt pirms sanāksmes. Tātad Ettingera misijas vēstule, arī viņa biogrāfija, viņa deklarācija par finanšu interesēm kopā ar jūri komitejas veikto izvērtējumu. Tātad jūri komitejas kolēģi ir izvērtējuši uh, komisāru kandidātu finanšu uh, delegāt, uh, deklarāciju, kā arī komisāru kandidātu vairāk sniegtās atbildes uz uh, mūsu jautājumiem visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Tātad pavisam atbildes uz sešiem jautājumiem tiks sniegtas. Kādā veidā notiks uzklausīšana? Šī nu ir svarīgākā informācija. Uzklausīsim ilgāk kā 15 minūšu garu uzrunu no komisāra kandidāta. Viņa rīcībā būs arī noslēguma runai uzklausīšanas beigās 5 minūtes. Otrs kalends priekšsēdētāja konferencē pēc uh, komisāra kandidāta uzrunas būs laiks 45 jautājumiem no Eiropas parlamenta deputātiem. Tas nozīmē to, ka mūsu rīcībā ir trīs stundas visi no mums ir atkarīgi par laiku. Katram jautājumam viena minūte un ne vairāks. Ļoti atvainojos, bet katru reizi un arī tagad aicinu deputātus uzdot jautājumu minūtes laikā. Un komisāra kandidāts varēs atbildēt divu minūšu laikā. Uz katru jautājumu informēšu arī par to, ka pirmais jautājuma cikls uh, Uh, jautājums uzdos pārstāv no politiskajām grupām. Pēc tam mūsu debates notiks līdzīgi tam, kā tas parasti notiek plenāra sēdē, kā to paredz uh, 162. Uh, pants mūsu reglamentā. Un visbeidzot, Ja jūs uzdodat savu jautājumu, ir ļoti svarīgi runāt diezgan lēni, lai uh, tulki varētu iztulkot jūsu uzdoto jautājumu, lai tulkums būtu pēc iespējas precīzāks. Tātad būtu labāk, ja jūs uzdotu jautājumu nepārāk ātri, lai tulkums būtu pēc iespējas precīzāks. Tad uh, debats noturēsim tagad pēc ping-pong uh, principa jautājumu un atbildes, bet, nu, es domāju, jā, ka tas jau ir pašsaprotam. Man ir ļoti liels prieks, ka es sēžu blakus uh, Silvija Kosta kundzei. Viņa vada kultūras un izglītības komiteju. Mēs uh, vadīsim uzklausīšanu un uh, aicinu arī Silvija izteikt dažus ievadvārdus. Paldies! Iz, izteikšos itāliski, daudz, valoda daudzveidības vārdā. Es arī vēlos sveikt komisāru kandidātu Eitingeru, kurš būs atbildīgs par digitālo programmu. Kā jūs zinat, komisāra kungs, kultūras un izglītības komiteja ir ar, arī strādā pie audiovizuāliem jautājumiem, medijas jautājumiem, kā arī izglītības jautājumiem, informācijas savienības jautājumiem, kas aizņems arī lielu daļu no jūsu portfeļa. Uh, uzklausīšanas laikā būs arī ļoti interesanti dzirdēt, kādā veidā jūs esat gatavi arī atbildēt uz dažādiem izaicinājumiem, kas saistīti ar internetu un audiovizuālo darbību. Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt līdzsvaru starp ekonomiku un komerca aspektiem, no otras puses izglītības un kultūras aspektiem. Uh, Arī komisijas prezidents Junkers uzstājās runājot par kreatīvo Eiropu, radošo Eiropu, un arī tiek sadalīti šie uzdevumi uh, diviem komisāriem, diviem ģenerāla direktorātiem. Mēs domājam, ka te nevajadzētu nekādā gadījumā radīt arī kādas operatīvās uh, grūtības. Es uh, ceru, ka uzklausīšanas laikā jūs arī varēsiet atbildēt uz jūtīgiem vēl neatbildētiem jautājumiem īpaši runājot pāri šovardot op operatoriem, lai tiktu nodrošināti vienlīdzīgi konkurēt spējas investīciju noteikumi, uh, Eh, visi operatori tirgus dalībnieki, kuri vēlas piedalīties šajā audiovizuālajā un kultūras produktu tirgu. Paldies arī kolēģim Būzekam un eh, kolēģiem par to, ka ir norganizēta šī kopīgā komitejas sanāksme, kas norāda uz to, ka šie abi jautājumu loki ir ļoti svarīgi arī komisāra kandidāta Ettingera portfelī. Uzdevuma klāstā. Paldies Kostas kundzei! Kultūras komitejas priekšsēdētāja vadīs otro mūsu sanāksmes daļu, sākot ar pulkstens 8.00. Mēs eh, tad nomainīsim eh, vadību, sāksim debatas. Pašlaik esam perfekti ievērojuši laiku, tas ir lieliski. Vēlētos sniegt iespēju komisāra kandidātam atvērt, uzsākt mūsu debates par digitālo ekonomiku sabiedrību vārds eh, Ettinger kungam lūdzu.